aizsargāt. Jā, ir svarīgs jautājums, kas arī ir ātri jāatrisina. Nu, mums vispār jāpasargā sabiedrība no viņiem visiem kopumā. Paldies! Paldies, un ar šo uzstāšanos mēs esam pabeiguši uzklausīt balsu skaidrojumus. Es vēlos pateikties visiem, kuri izteicās, it īpaši. par to, ka saprātīgi izmantojāt eh, sev atvēlēto runas laiku. Tādā veidā man nebija jūsu uzstāšanās jāpārtrauc. Kolēģi, esmu saņēmis no pozīcijas divas eh, kopējos pozīcijas pirmajā lasījumā un arī attiecīgos eh, komisijas nostājas klāstus. Virsraksti būs redzami sēdes protokolā, un parlamentam ir trīs mēneši, lai izteiktos Eh, šis termiņš sākas šodien, eh, pareizā sakot, no rītdienas, no 2. decembra 2011. gadā. Vakardienas un šodienas sēdes protokoli tika iesniegti parlamentā apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā Strasbūrā. Un pēc tam attiecīgi bez kavēšanās eh, tiks iesniegtas šodien pieņemtās rezolūcijas attiecīgajām institūcijām un struktūram. Un tagad, kolēģi, mēs eh, beidzam šo sēdi. Paldies jums! Vamonos, que nos vamos. <laughs>